el señor presidente. Buenos días. Eh, labrīt, kolēģi, dāmas un kungi. Es paziņoju mūsu sēdi par atklātu. Man ir paziņojums. Eh, Lilu kungs gribētu uzdot uh, vienu jautājumu, kas attiec uz reglamentu.